Iet vietas. Godātie kolēģi, gribētu jūs lūgt visus ieņemt vietas. Meine sehr geehrten Damen und Dāmas un kungi, ar lielām sērām šogad 7. Um, janvārī mēs uzzinājām, ka no mums ir šķīries Marijušs Lanišs kungs. Soriš kungs bija deputāts mūsu parlamentā no 90 līdz 94. gadam. Viņš pie, darbojās S&D grupā. Viņš darbojās līdz 2004. gadam strādāja delegācijā ar attiecībām ar Izrēlu. Mario Soreši bija ļoti nozīmīgs politiķis Portugālē. Viņš iestājās pret uh, diktatūru un viņš neapšaubām portugāļiem un cilvēkiem Eiropā kopumā bija kā tāds simbols cīņā par demokrātiju kā ārlietu ministrs, kā ministra prezidents un kā Portugāles prezidents. Soreša kungs bija ļoti būtiska personība, veidojot demokrātiju savā valstī, un viņš bija kā dzinējs spēks Portugāles iestājā Eiropas Savienībā. Ar Marijas Soreša aiziešanu Eiropa zaudē ļoti būtisku uh, valsts vīru, vizionāru pragmatiķi, uh, cilvēku, kas eh, cīnījās par reformām, cilvēku, kas cīnījās pret autoritārismu un cilvēku, kurš bija pārliecināts demokrāts. Mums ir uzdevums un pienākums godāt viņu politisko mantojumu un to aizstāvēt. Eiropas parlamenta vārdā es gribētu izteikt visdziļāko līdzjūtību Marijos Varišu ģimenei, tuviniekiem un draugiem visiem, kas uh, bija ar viņu saistīti. Mēs šajā parlamentā bijām saistīti ar viņu, un es gribētu vēlreiz izteikt viņam līdzjūtību. Es gribētu jūs lūgt ieturēt klusumu brīdi par godu Soriškungam.